Tagad notiks uh, diskusija par Somāliju. Vārds referentam Korāla kungam. Paldies priekšsēdētāji. Uh, ir uh, liels skaits pārvietoto personu šai valstī. Un uh, pēdējā uh, mēneša laikā vēl 28 uh, tūkstoši personu ir pārvietots militāro operāciju rezultātā saskaņā ar uh, ANO uh, bēgļu komisariāta datiem saskaņā ar starptautiskajām eh, cilvēktiesību organizācijām un ANO misijas eh, datiem joprojām eh, tiek šajā valstī vajāti žurnālisti, negarantējot ties, taisnīgu tiesas procesu. Situācija ir satraucoša. Kaut arī pavisam drīz ir paredzēts noturēt valstī vēlēšanas. Eiropas uh, Savienībai ir jāatbalsta visi centieni civiliedzīvotāju aizsardzībā un miera un stabilitātes eh, iedibināšanā šai valstī. Tāpat ir jāsauc pie atbildības tie, kas ir uh, izdarījuši uh, cilvēku tiesību pārkāpumus un jārosina respektēt cilvēku tiesības. Vārds Tanok kungam. Priekšsēdētāji. Uh, praktiski piecus gadus pēc tam, kad no Magadišu tika padzīts Al-Shabaab, drošības situācija valstī ir ievērojami uzlabojusies. Tagad notiek virzība uz demokrātiskām vēlēšanām. Šāda situācija ir apsveicama. Tomēr uh, reālā situācija vēl nav viennozīmīga. Uh, Mēs nevaram ignorēt, kā pirms divām nedēļām desmit cilvēki tika nogalināti teroristu uzbrukumā pie prezidenta pils. Tādēļ ir jāturpina Eiropas Savienības atbalsts AMISO misijai, ir jācīnās arī pret pirātismu un Atalanta misija darbojās ļoti veiksmīgi un tā vēl ir jānostiprina ir jārosina oficiālas uh, sarunas starp Mogadišu valdību un uh, citiem uh, šajā uh, valstī pastāvētiem spēkiem. Uh, ir jāveicina miermīlīgas sarunas ar Somālīlendu un uh, Eh, tas ir eh, svarīgi, lai nodrošinātu ilgtermiņu stabilitāti Āfrikas raga reģionā. Paldies tagad vārds Kelama kungam. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs. Eh, Somālija atrodas strateģiskās pozīcijās, ir eh, jāatjauno stabilitāte šajā reģionā, jānovērš teroristu uzbrukumi. Tas ir ļoti būtiski, jo 20 gadus ir plosījies Alšabab terorisms. Eh, Jau ir iezīmējusies izēja no krīzes, bet nekas nav Uh, garantēts. Pēdējie teroristu uzbrukumi Mogadišu rāda, ka teroristi joprojām ir aktīvi. Pirms četriem gadiem tika uzsākts politiskais process, un tas ir nepieciešams. Vēl ir tāls ceļš ejams līdz 2020. gada vēlēšanām. Politiskās partijas tikai sāk uh, veidoties, bet svarīgi ir nodrošināt vārda brīvību un jārada neatkarīga cilvēku tiesību komisija. Āfrikas Savienības miera uzturēšanas spēku turpmāk dislokācija ir svarīga, jo stabilitāte nav nodrošināta vēl visās valsts daļās. Nav iespējama attīstība bez drošības un drošība bez attīstības un uh, uh, ir nepieciešams Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības atbalsts. Paldies, nākamā runātāja Čerāna Savas kundze. Paldies pēc uh, gadu desmitiem ilgušā konflikta uh, cilvēki šai valstī joprojām cieši. Protams, uh, problēmu mērogs ir uh, mazāks nekā tas bija pirms desmit gadiem, bet cilvēki vēl nevar justies drošībā. Uh, Tādēļ ir nepieciešama uh, demokrātiski ievēlēta valdība, kura var garantēt iedzīvotāju drošību un tiesības. Ir nepieciešamas stabilas un likumīgas institūcijas, kas garantē uh, likuma varu. Uh, jānodrošina, lai gaidāmās vēlēšanas būtu taisnīgas un atklātas. Somālija piedzīvo ievērojamas uh, Eh, politiskās pārmaiņas un starptautiskai sabiedrībai ir eh, jāturpina savu klātbūtni šai valstī, jo pretējā gadījumā pakāpeniski eh, veiktais progress varētu iet atpakaļ gaitā. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Sebastiekungs. Señor presidente, señor comisario priekšsēdētājs, komisāra situācija. Eh, Somālija ir kļuvusi neizturāmā. Alšābab teroristu grupā. Drošības trūkums ir izraisījis miljoniem bēgļu un pārvietoto personu Somālijas iekšēnē un eh, kaimiņu valstīs. Eh, ir bloķ, tiek bloķēta piekļuvi internetam, nav ticamu tiesu. Uh, uh, un lietas nonāk karatiesās bez jebkādas garantijas. Viss eh, neaizsargātie uz upuri ir eh, bērni, kuri tiek rekrutēti kā bērni eh, karavīri. Mēs aicinām nodrošināt lielāku kontroli pār finansējumu, kas tiek piešķirts Somālijai atbalstam. Tāpat tiek ziņots kā spēki, kuriem ir jānodrošina eh, kārtība valstī, eh, nodarbojas ar pārkāpumiem, eh, taiskaitā ar seksuālas vardarbības gadījumiem un citiem pārkāpumiem. Mēs aicinām rīkoties realistiski un nespie, nespiest Somālijas bēgļus atgriezties savā valstī, kas šodien ne, nebūt nav droša. Paldies, eh, Sebastija kungs, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājuma? Bez jebkādām problēmām. Vārds deputātam Frunzulikam. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi Sebastijāni. Somālijā es piekrītu, situācija ir ļoti satraucoša un it īpaši nozīmīgs temats ir bērnu nogalināšana. Pagājušajā gadā ir gājuši bojā vairāk nekā tūkstots. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzsāka programma Somālijas bērnu atbalstam? Viņu izglītībai un viņu veselībai. Paldies! Lai atbildētu, paldies, kolēģi, es varu jums piekrist, šī ir prioritāte mums, tā ir jākļūst par prioritāti Eiropas Savienībai. Eh, uzņemties aprūpi pār šiem bērniem, kuri tiek rekrutēti kā bērni karavīri, kuri izmanto, eh, kuriem ir jālieto ieroči un kuri ir zaudējuši savu bērnību, kuriem ir būs atņemta uh, iespēja nākotnē izaugt par normāliem cilvēkiem. Es pilnībā atbalstu jūsu iniciatīvu. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Pancērī. Paldies, priekšsēdētāji. Konflikts, kurš ir skārs Somāliju, turpinās ilgus gadus un turpina izraisīt nopietnas grūtības. Valdība piedzīvo politiskas nestabilitātes situāciju, kas ir permanenta, un valsts nespēja uzsākt nepieciešamās reformas, tie, tā skaitā tiesiskuma un drošības jomā. Žurnālisti tiek apdraudēti, arestēti, netiek respektēti starptautiskie drošības standārti. Uh, Eh, Somālijas prezidents ir pieņems jaunu likumu attiecībā uz preses brī, presi, kas vēl vairāk ierobežo preses brīvību. Somālija ir nepieciešama brīvi mēdīji, it īpaši sagaidot nākošās vēlēšanas. Tāpēc mums ļoti rūpīgi un uzmanīgi aizturs eh, starptautiskā ziņā lai mēs varētu nodrošināt žurnālistu aizsardzību un respektētu informācijas eh, vārda un preses brīvību. Cilvēktiesības pārāk ilgi ir eh, pārkāptas šajā valstī, eh, ir jāpanāk to ievērošana. Nākošais runātājs deputāte Sančes Kaldentē. Paldies, priekšsēdētāji. Tiek uzskatīts, ka Somālijā 4,7 eh, miljoni iedzīvotāji ir atkarīgi no atbalstiem sausuma, eh, vētru vai citu dabas katastrofu dēļ. Turklāt eh, dzimumbardarbība Somālijā ir sasniegusi nepieļaujamas līmeņus. Eh, Eiropas, eh, Āfrikas Savienības misija turklāt ir nevien līdzzinātājs, bet nereti pati vainojama šajos pārkāpumos. Tomēr mūsu atbalsts um, militārajām misijām pastāv un nereti atbilst ģeostrateģisku vai tirzniecisku interešu e, veicināšanai. Aicinu rīkoties konsekventi, jo e, miers un stabilitāte ir panākama tikai caur sociālu mieru un politiku, kas ir balstīta uz demokrātiskiem principiem, kur pilnībā tiek ievērot cilvēktiesības. Paldies! Nākošais runātais deputāts Svoboda. E, eh, priekšsēdētāji, komisāri Godājumie kolēģi, Somālijas gadījumā mēs runājam par valsti, kura pēdējos desmit gadēs ir praktiski eh, sabrukusi, un kuras pilsoņi var izmantot praktiski nekādas tiesības. Domāju, ka šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi garantēt elementāro drošību, lai var sākt veidot sabiedrības pamatus. Eiropas Savienībai līdz ar Somālijas reģionālajiem partneriem un apvienotajām nācijām ir jāstrādā, lai padarītu Somāliju par valsti, kur atkal spēja izpildīt savas pamatfunkcijas un kuras pilsoņiem nav no tās jābaidās, bet kuri var rēķināties ar tās atbalstu gadījumos, piemēram, kad viņu dzīvības apdraud privātas armijas, kuras kontrolē kādu konkrētu apgabalu. Somālija ir jāveido valsts, kurā cilvēku tiesības tiek atbalstītas ne tikai kā starptautiskās sabiedrības e, interesēs, bet arī pašas Somālijas valsts interesēs. Nākošais runātājs deputāte Gilā. Somālija piedzīvo e, kritisku pārējais periodu sagaidot prezidenta vēlēšanas Tomēr neviena balss nevarēs nodrošināt uzlabošanos, ja netiks respektētas pamatiesības un tiks sasniegta uh, zināma stabilitātes uh, pakāpe. Mums ir jāpanāk, lai amisom veiktu savus pienākumus, aizsargājot iedzīvotājus lai tiktu pārprau, pārtraukta nogalināšana un seksuālā izmantošana. Eiropas Savienība ir ar prioritāru lomu eh, veicot programmu monitorēšanu. Eh, tam ir jāpievērš lielāku uzmanību. Tāpat es aicinu Somālijas lēmējas tādas bezkavēšanās pārtraukt žurnālistu eh, aizskaršanu, pārtraukt alšābu uzbrukumus Un, ja ir kāda cerība Somālijai nodrošināt gaišāku nākotni, ir jāsāk ar tās visjaunāko paudzes. Paldies! Nākošais runātājs sasiešs. Paldies priekšsēdētāji. Jūlija mēnesī fundamentālistu grupa Šabāb bija atbildīga par vairākiem nāvējošiem uzbrukumiem. Kā mēs zinām, cīņa pret Alšabābu un citiem bruņotiem grupējumiem lielā mērā ir atkarīga no Āfrikas Savienības miera misijas. Tāpēc ir būtiski atbalstīt šo misiju un panākt nacionālo samierināšanos. Eiropas Savienība ir lielākais finansētājs Āfrikas Savienības miera misijai Eh, šī eh, atbalsts ir jāstiprina, taču pretī jāpieprasa lielāka caurskatāmība. Eiropas Savienība nevar pieļaut, ka tās atbalstītie spēki eh, dereti tiek apsūdzēti par cilvēktiesību pārkāpšanu, par seksuālu vardarbību, cilvēktiesību pārkāpumiem. Šie pārkāpumi noziegumi ir jāizmeklē un atbildīgie ir jāsauc tiesas priekšā. Paldies, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Es varēšu katram, es varēšu dot vārdu tikai diviem runātājiem šajā procedūrā. No, no. Honorable President deputāts Pospišils. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já chci podpořit své předřečníky. Je velmi dobrý. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu eh, atbalstīt kolēģi sacītu. Esam gandrīz, ka mēs runājam šodien par Somāliju, jo kā jau tas izskanēja pirmīt. Mēs sagaidām zināmas reformas attiecībā uz um, parlamentu septembra beigās vai oktobra sākumā pēc tam valstī ir gaidāmas vēlēšanas, un es domāju, ka mēs varam nodrošināt atbalstu. Tāpat mums ir jāsniedz atbalsts bērniem šajā valstī. Tomēr ir jāparedz demokrātisku procesu nodrošināšanu šajā valstī. Un tāpēc pagaidīsim vēlēšanu rezultātus un reformu rezultātus. Ja demokrātiskie procesi turpināsies, tad e, mums ir jāturpina atbalstīt šī valsts, it īpaši jānodrošina atbalsts bērniem. Marijas kungs, paldies priekšsarētāji. Es atbalstu šo rezolūciju un esmu viens no tās parakstītājiem. 2016. gadā mēs esam atgriezušies Somālijā pie Barē diktatūras e, beigu posma kad bija uh, daudz uh, slepkavību pēc 25 gadu ilgas slaktiņa. Tas ir novedis uh, pie tā, ka Somālija ir viena no trūcīgākajām valstīm Āfrikā, un daudz cilvēku ir devušies prom no valsts, meklējot patvērumu kaimiņu valstīs, ņemot vērā, kāda situācija tur valda. Mums svarīgākais ir, kā Eh, nepieļaut, lai eh, Alšabab islāmisti eh, nonāktu atpakaļ pie varas. Notiekušies pēc pēdējiem 25 gadiem ir um, acīm redzams. Mēs ne, nedrīkstam iesaistīties politiskajās spēlītēs Āfrikas ragā. Kristieši cieš pašreizējā klimatā tur. Paldies tālāk vārds komisāram Stilianīdis kungam. Uh, Šīs bija ļoti produktīvas, auglīgas diskusijas. Zinu situāciju Somālijā, jo esmu bijis šajā valstī. Tikos ar ministru un citām amatpersonām. Attiecībā uz izglītību varu apstiprināt kolēģiem, ka esmu jau izveidojis eh, um, apstip, eh, un eh, aicinājis izveidot, respektīvi, izglītības atbalsta programmu koncentrējos uz ārkārtas palīdzību medicīnas jomā, tādā valstī kā Somālija. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi uzstāt uz šo projektu īstenošanas. Somālijā notiekošais bieži vien nonāk uh, avīžu virsrakstos. Pēdējos gados notiekošajos eh, valstī liek runāt par zinām progresu saistībā uz eh, valsts struktūru veidošanu. Drīzumā paredzētās vēlēšanas neievēlo, neievēro pilnas balsošanas tiesības valsts tiesīgie pārstāv tikai nelielu daļu no kopēja iedzīvotāja skaita, bet tas vien jau būs uzlabojums no 2012. gada, kad 135 klānu vadītāji izvēlējās valsts vadītāji. Eh, tam ir jābūt kā eh, solim pareizajā virzienā, lai 2020. gadā visi varētu vēlēt. Eiropas Savienība ir konsekventi uzstājusi uz to, lai nodrošinātu 50% pārstāvību sievietēm parlamentā. Gadrīz divu desmitgadžu vai vairāk pat ilgušais pilsoņu karš ir radījis e, daudz negatīvu seku. E, e, visvairāk par to ir maksājuši civiliedzīvotāji gan diskriminācija pret sievietēm, gan vardarbību pret sabiedrības neaizsargātākajiem slāņiem. Neskatoties uz to, ka Somālija ir ratificējusi ANO konvenciju par bērnu tiesībām, bērni tieši kļūst par galvenajiem upuriem jebkuram bruņotā konfliktā. Ir uzsākta īstenošana jaunam procesam šogad UNHCR ietvaros, kas e, īpaši uzsvēra saiknes ar cilvēktiesību ievērošanu un drošību. Viens no mērķiem ir e, veidot tīklu, e, kurā sadarbotos cilvēktiesību aizstāvi un tiesību sargājušās iestādes, lai nodrošinātu augstas kvalitātes drošības pakalpojumiem vardarbībai, kas balstās uz eh, dzimumu. Tāpat ir nepieciešams eh, asi vērsties pret šādu noziegumu pastrādātājiem. Tāpat ir um, attiecībā uz nāvus sodu so, Somālija ir, ir, ir eh, parakstījusi memorandumu par tā aizliegumu, bet uh, ANO publicēja uh, ziņojumu par vārdu brīvību, kas ir ļoti svarīgi. Uh, demokrātiskas process, jo ir nepieciešams nodrošināt publiskas debatas sabiedrībā. Somālija žurnālisti tiek vajāti, viņiem uzbrūk, dažkārt arī arestē viņus, mediji tiek slēgti. Un šāda vēršanās pret e, plašsaziņas līdzakļiem rada nesodāmības sajūtu. Un Un e, tiesu sistēmas e, nostiprināšana ir viens no svarīgākajiem soļiem uz tiesiskumu nodrošināšanu Somālijā. Tie, kas cietuši no Al-Shabaab, e, viņiem ir jāgūst arī ieguvums no miera procesa pēc tam, kad desmit gadiem ilgi viņi ir bijuši atstāti um, novārtā. Eiropas Savienība strādās ar Somāliju, lai risinātu šos jautājumus, un esam apņēmušies to darīt arī ar jauno valsts vadību. Paldies! Much, discussion... Paldies,